Nu, saņēmis no ETP, EKR, Zaļo grupas un NL. Mm, piedāvājums mm, mainīt nominācijas komitejās un delegācijās. Šīs um, sēdes protokolā būs pieejama šīs izmaiņas. Ja iebildumi netiks iesniegti, tad uh, izmaiņas tiks uzskatīts par apstiprinātu.